sešām, sešiem rezolūcijas priekšlikumiem par situāciju Gvinējā, un es dodu uzreiz vārdu pirmajam autoram manā sarakstā Macakis kungam uz divām minūtēm. Paldies, priekšsādātāji komisāra kungs. Gvinējai ir bijusi ļoti nemierīga vēsture. Eiropas valsts tā vai citādi ir bijušas iesaistītas tās traģiskajā pagātnē. Pie, eh, to, eh, tajā sāk valdīt Portugāļu 15. gadsimtā, tās pilsoņi 16. gadsimtā un vēlāk kļuva par vergu tirzniecības upuriem, pēc vēlāk to kolonizēja Franci, Francija. Pēc eh, Neatkarības 55. gadā pagājušajā gadsimtā tika izveidota stingras saitnes ar bijušo padomju savienību, veidojās totalitārisms un valdošo šķiru atbalstīja samērā primitīvā armija. Gvinējā ir dažādi eh, derīgie izrakteņi, un tomēr tā ir viena no vistrūcīgākajām valstīm pasaulē. Šos minerālus izmanto kompānijas no Krievijas, Ukrainas, Francijas, Britālijas, Austrālijas un Kanādas. Eh, ārkārtīgi augsts eh, korumpētības līmenis ir valstī. Un šķiet, ka valdība ne visai rūpējas par Gvinējas pilsoņu labklājību un tikai sāk nobažīties par cilvēktiesību situācijā tad, kad beidzot viņu finanš, in, finansiālās intereses tiek apdraudētas. Tāpat ir nonācis pie varas jauns armijas virsnieks, kurš vada huntu, kurš vēlas cīnīties it kā pret korupciju un uzlabot dzīves apstākļus. Un man šobrīd Eh, nav informācijas, vai jaunais virsnieks tik tiešām ir apņēmies cīnīties eh, par saviem ideāliem, taču ir pilnīgi skaidrs, ka lietas nevar būt sliktākas nekā tās ir bijušas pēdējo 20 eh, gadu laikā. Savukārt, Eiropieši tikai priecājās par labumu, ko tie gūst no Gvinējas derīgo izrakteņu eksportā. Es domāju, ka pēc eh, kāda laika tomēr varētu runāt par pārējus demokrātiju šajā valstī. Paldies, eh, Macakis kungs, nākošais runātājs Uldī. Paldies, priekšsēdētājs. Eh, Komisāra kungs, dārgie kolēģi, 22. decembrī pagājušajā gadā Gvinējas prezi, iepriekšējais prezidents aizgāja Jāsāle un tieši šajā brīdī šie cilvēki, kuri eh, vada valsti, kur Transparency International uzskata par vienu viskorumpētākajām, vai tajā jebkad ir e, eh, eksistējuši cilvēktiesības. Un tad, kad 55. gada marksistiskais prezidents e, vairs nav e, dzīvo vidū, vai e, šobrīd pie varas e, nākošā vara e, tik tiešām varēs nodrošināt cilvēktiesības un vai izdosies no, norganizēt vēlēšanu 60 dienu laikā. E, taču 24. decembrī nezināms kapteinis paziņo sevi par republikas prezidentu, viņu atbalsta tūkstošiem gvinējušu, un 25. decembrī viņš izveido eh, tautas valdību. Viņš apsol cīnīties pret korupciju un līdz 2010. gadam organizēt vēlēšanās. Un ar gandarījumu viņš konstatēja, ka Gvinējā neviens viņu nenosoda opozīcijas partijas un pilsoniskā sabiedrība. Vai šajos apstākļos mēs varam nosodīt eh, valsts ap apsvērsumu? Jā, dārgie kolēģi, Eiropas tautas partija, eh, kuru es pārstāvu, nosoda šo valsts ap apsvērumu, apvērsumu, pat ja mēs neesam naivi, tomēr izkļūt no diktatūras nav viegli. Mēs balsosim par sešu politisko grupu kopīgo rezolūciju. Paldies, paldies, Mejerkungs, divas minūtes kā autors. Priekšsēdētāji, paldies! 15. februāra 2007. gadā mēs kā steidzamu jautājumu izskatījām diktatora Kontē varas jautājumu. Šis diktators ir nonācis pie varas pēc valsts apvērsuma un pēc 1984. gada viņš uzskata šo valsts par savu privātu īpašumu. Un uh, Eh, viņš arī pārbauda izēvielas, lielākā daļa partiju nepiedalās viņa eh, varā, un lielākā daļa no opozīcijas partijām pat eh, bija tādā situācijā, ka viņiem vajadzēja atstāt parlamentu. Tas noveda pie tādas situācijas kā arotbiedrības kļuva par vissvarīgāko opozicionālo varu šajā valstī. Kontē aiziešana viņa saulē noveda pie tā, ka 29 eh, cilvēki tika nogalināti un daudzi citi tika ieslodzīti. Šis uh, sliktais režīms beidzās tādā veidā, ka šis diktators vienkārši nomira. Tad rodas jautājums, kas notiks, ja Kontē atkal ja šis ceļš atbrīvosies, vai šis valsts apvēr, apvēršanas ir ceļš uz demokrātiju un uz taisnīgumu visiem pilsoņiem, vai tas ir iesākums jaunu diktatoru nakšanai pie varas, kuram vienīgā interese ir tikai iegūt bagātību no izēvielām. Pasaules to reaģē pārsteigti. Rietumu Āfrikas ekonomiskā kopiena ECOV AS ir noraidījusi šo notikumu attīstību. Tā ir prasījusi uh, ka varai pēc iespējas ātrāk vajadzētu pāriet jaunu politiķu rokās. Francija un citas valstis arī to ir prasījušas. Opozīcija Gvinējā šķiet vienmēr tiek izslēgta no notikuma. Mēs neprasām varas māju, bet mēs nosodām tādu perspektīvu, kas nozīmē demokrātijas trūkumu Gvinējā. Ir svarīgi, lai nākamie varas turētāji Gvinējā uh, ja tie būs diktatori, tas var būt ļoti īslaicīgi, jo šajā valstī ir vajadzīga demokrātija. Nākamais runātājs Kašmārēka kungs. Tas būs politisko grupu vārdā tālāk. Priekšsēdētāji, par laimi, e, e, šie laiki ir pagājuši, kad vienīgā sveids, kā pārņemt varu, bija e, apsvē, apvērsums. E, Mēs redzam, ka daudzās valstīs krīt militārie režīmi, rodas demokrātija, bet Gvinēja ir palikusi pagātnē. Prezidents Konte, kas uh, pats uh, nāca pie varas ar apvērs un bija tikai otrais Gvinējas prezidents, un tagad liekas, ka vēsture atkārtojas. Vienīgās labās ziņas ir tās, ka Āfrikas valsts un Āfrikas Savienība uh, nosod šo apvērsumu Eiropas Savienībai vajadzētu sniegt palīdzību vienai tikai tad, ja tiek organizēts vēlēšanas un tiek ievērot kārtība. Un starptautiskām organizācijām vajadzētu palīdzēt Gvinējai organizēt vēlēšanas. Ja Kamara vēlas būt uh, Gvinējas versija Obamam, tad ir jāmainās situācija. Paldies. Merci, madame Tomaševskā. Vous avez une minute au nom de l'UN. Paldies, tagad Tomaševskas kundze, nācija Eiropas grupas vārdā lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Pēc eh, kontē nāves pagājušā gada decembrī militārā hunta pārņēma varu, atcēla konstitūciju un atlaida valdību. Viņi uh, teica, ka līdz 2010. gada decembrim organizēšot prezidentu vēlēšanas, bet mm, ir noteikts arī 60 dienu termiņš. Kas tad būs ar sabiedrību? kā tā attiec pret jaunajiem noteikumiem. Āfrikas Savienība ir uh, izcēl, izslēgus Gvinēju no savas uh, organizācijas, uh, devus tai sešas mēnešus, lai atjaunotu konstitucionālo kārtību. Es domāju, ka parlamentam vajadzētu aicināt organizēt pēc iespējas drīzāk demokrātiskas vēlēšanas. Un es skaidu, ka Eiropas komisija ar humanitāro palīdzību pal palīdzēs uh, civiliedzīvotājiem un uzsāks dialogu ar varas iestādēm. Paldies, mēs nonākam pie privā mikrofona procedūras. Šobrīd ir četri pietiekušies, lai gan vārds būtu dodams tikai diviem, taču ja jūs pie, eh, pietiekami saprātīgi sadalīsiet laiku, tad varēs izteikties eh, visi. Pirmais čāls tānoks priekšsēdētāji. Eh, prezidents, eh, kurai bija Āfrikas spēcīgā vīra arhetīvs. Patiesībā eh, Gvinē nekad nav bijusi paties demokrātija tās pusgadsimta neatkarības laikā. Un jebkuras cerības par pārēju uz patiesu demokrātiju ir izdisušas militārajā apvērsumā. Un mēs nevaram mēs nevaram nopietni izturēties pret pašreizējo uh, sevis nosaukto valdību. Eiropas uh, Savienībai jāpārskata Kotonu vienošanās attiecībā uz sankcijām, un kapteinim Kanē un jauniem vadītājiem ir jāsaprot, ka Eiropas Savienība sagaida zināmus pamat standārts attiecībā uz pārvaldību, un Gvinējā uh, Vien, vienīgs vienīgā iespēja ir pārējai uz demokrātisko eh, civilu valdību. Paldies, nākošais runātājs Pokaņska kungs, uz vienu minūti. Your microphone, please. Your microphone, please. Priekšsēdētāja, komisārkungs, vēl viens piemērs, kad uh, Eh, militārā hunta rīkojas vienmēr vienādi. Vispirms tie arestē, pēc tam tie atceļ konstitūciju un tad paziņo jaunas demokrātiskas vēlēšanas. Šāda veida paziņojumi šoreiz varētu nākt divu gadu laikā, bet praksē jaunie jaunie amati gūst atrod vietas valdībās, un tas izpaužas kā cilvēktiesība un demokrātijas principu pārkāpumi un apspiešana. Un iespējams, un visdrīzāk arī šoreiz būs tas pats scenārijs, pat ja mēs ceram, ka varbūt tas varētu eh, piemērs citam scenārijam vai labākam risinājumam. Es domāju, ka vienīgais spiediens, ko mēs varam īstenot, ir ja mēs izlemjam rīkoties tieši tāpat kā Rietumāfrikas Savienība, kas izlēma pārtraukt šīs valsts dalību. Mēs apzināmies, ka ienākums uz eh, vienu cilvēku šajā valstī krīt, Eiropas Savienība šajā kontekstā ir, tai ir pienākums rīkoties drosmīgi un uh, izlēmīgi, lai situācija atgrieztos pie normālās visu iedzīvotāju interesēs. Paldies, Andrikienas kundz, nākošais runātais. Paldies, priekšsēdētāji. Šodien mēs runājam par valsts apsvēru, apvērsumu Gvinējā. Valstī, kura eh, saskaņā ar Transparency International ir viena no viskorumpētākajām Āfrikām. Cilvēki dzīvo briesmīgos eh, apstākļos, viņiem pietrūks pārtiks, cilvēktiesības tiek eh, nepārtraukti pārkāptas, un tas viss rada lieliskus apstākļus nelegālam valsts apsvērumam. Tajā pašā laikā mēs eh, es, vērojam, ka militāri apsvērumi ir kļuvuši pat tradīciju Gvinējā. Parlamentārās vēlēšanās netika organizētas pirms diviem gadiem, kad parlamenta mandāts izbeidzās. Un tas ir kā trauksmes signāls starptautiskajai sabiedrībai. Un eh, ļoti bieži šajā valstī ir vērojama nestabilitāte un pat asins izliešana. Es pilnībā atbalstu eh, rezolūciju, lai parlamentu un prezidenta vēlēšanas notiktu balstoties uz starptautiskiem standartiem un vēl jau vairāk preses vārda brīvība ir jānodrošina līdz vēlēšanām. Citādi vēlēšanas kļūst par farsu. Nākošais runātājs Otovičkungs. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, valsts apvērsums Gvinējā ir noricinājies pēc līdzīga scenārija, kā uh, citi valsts apvērsumi Āfrikā un arī citur. Uh, pēc prezidenta Kontē nāvis, kas pats arī nāca pie vāras ar valsts apvērsuma eh, starpniecību, ir līdzīga. Tagad mēs redzam, ka notiek militāras darbības, armija pārņem vāru un eh, vēl pastiprina atšķirības starp bagātajiem un nabadzīgajiem. Uh, Āfrikas Savienība ir pārtraukusi savas attiecības ar Gvinēju, un eh, es piekrītu, ka šāds te ārējs spiediens varētu dot zināms rezultātus, varētu viņus eh, piespiest, pievērsties demokrātijai, bet es domāju, ka vajadzētu būt uh, citam scenārijam, uh, ko vajadzētu prezentēt Āfrikas valstīm, lai uh, novērstu šādu te valsts apvērsumu iespējamību. Paldies. Komisjon, komisārs Špidlā, je vous en prie. Paldies, un tagad vārds komisāram Špidlā. Priekšētātē kungs, dāmas un kungi, cienījamie deputāti, dāmas un kungi. 23. novembra ziņa 2008. gada par prezidenta Lasana Kontē nāvi Šai ziņai dažas stundas vēlāk sekoja militārais apvērsums huntas vadībā, ko ierīkoja Nacionālā padome demokrātiskā attīstībai un kas faktiski atlaida visas valsts iestādes. Eiropas komisija atbalsta lēmumu, rezolūciju, eh, ko pieņēma Eiropas Savienības eh, padomas prezidentūra, kurā ir eh, nosūtīta uh, nosūta šis eh, vardarbīgais militārais apvērsums, un eh, kur Gvinējas iestādes tiek aicinātas pēc iespējas vairāk atgriezties eh, pie civilas konstitūcija atbilstošas valdības. Fakts, ka šis militārais režīms gan Gvinējas sabiedrībā, politiskajās partijās un arotbiedrībās tiek uztvērts pozitīvi parāda, ka dzīves apstākļi iedzīvotājiem Gvinējā ir tik ārkārtīgi pasliktinājušies, ka pat militārais apvērsums tiek uzskatīts kā uzlabojums. Tā uzskata iedzīvotāji, un tas iedzīvotājos uh, rada optimismu. Vienlaikus tas parāda, ka režīms, kurš līdz šim ir bijis uh, pie varas šajā valstī, ir zaudējis Gvinējas iedzīvotāju uzticību, pat tik ļoti, ka iedzīvotāji labāk gribt militāru valdību nekā konstitucionālu pārstāvniecību. Šādā situācijā ir svarīgi rīkoties ātri un efektīvi. Arī Rietuma Āfrikas ekonomikas savienībā ECOVAS arī tās priekšādātāji atbalsta šādu apņēmīgu rīcību Āfrikas Savienības un ECOVAS proti, ka viņa tika izslēgta no šīm abām organizācijām un eh, tiktu nosodīts šis eh, apvērsums komisija apņēmīgi atbalsta šo Afrikas Savienības un Ekovās lēmumu un panākt pēc iespējas ātrāk, eh, lai Gvinēja atgrieztos pie demokrātiskām vēlēšanām un konstitucionālas varas. Kopiena ir izaicinājuma priekšā, proti Gvinēju atbalstīt nākamajos mēnešos pārējā uz demokrātiju un nodrošināt to, ka tiktu nodrošinātas brīvas eh, parlamenta un prezidenta vēlēšanas. Dāmas un kungi, cienījamie deputāti, kā jūs zināt, 2004. gada mārta vēlēšanas nesaskanēja ar demokrātijas principiem. Tās pārkāpa Kotonu pamatprincipus. Tādēļ komisija ir nolēmusi starp Gvinējas un uh, uzsākt procedūru pēc 96. pānta saskaņā kaut to no, nolūgumu. Ir panāks progress noteiktās jomās, piemēram, 2006. gada vēlēšanās eh, plašsaziņas līdzekļu liberalizācijā, vēlēšana tiesības revīzijā, ko ir veikušas gan opozīcija, gan valdība, un arī makroekonomiskā ietvaru uzlabošanās. Mēs ne nezaudējam cerību. Esam pārliecināts, ka vēlēšana process, kurš tika uzsākts pagājušā gada oktobrī, tiks veiksmīgi turpināts šajā sakarībā. Trešdien būs kopīga misija nosūtīta, eh, komisijas un prezidentūras kopīga misija, lai atbalstītu šo valsti pārējā uz demokrātiju. Paldies, komisāri, debats tiek slēgtas, balsojums notiks tūlīt pēc debatēm, un tagad mēs skatām eh, nākamo rezolūciju par preses brīvību Kenijā, un es dodu vārdu Macākis kungam autoram uz divām minūtēm. <coughs> Priekšsēdētāja komisāra kungs, preses brīvība ir vārda brīvības un demokrātijas sinonīms. Protams, tas uh, neatspoguļojas ideālā veidā mūsu uh, sabiedrībā, kur